bene ci siamo tutti è tornato anche il commissario stylianides allora vai visi ir ieņēmuši vietas, arī komisārs Tiljanīdis ir atgriezies zālē, līdz ar to mēs turpinām debatas par cilvēku tiesību pārkāpumiem un uh, tagad runājam par trešo punktu faktu, kas ir situācija Malaizijā. Vispirms uzklausīsim eh, rezolūcijas eh, priekšlikuma autorus. Pirmais uztais Korāokungs. Paldies priekš.